Šīs eh, debatas ir noslēgtas un pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir komisijas paziņojums par politisko stāvokli Hondurasā pirms 29. novembra paredzētajām vēlēšanām. Tagad nomainās komisāri. Ready, Commissioner? Yes. Vai jūs esat gatavi, komisāri? Jā, lūdzu, Aštāns kundz, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, šodien mēs esam šeit, lai apspriestu politisko krīzi Hondurasā un pēdējo notikumu attīstību. Četrus mēnešus pēc uh, prezidenta zalie gāšanas uh, politiskā krīze uh, Hondurasā joprojām nav atrisināta. Uh, Neskatoties uz 30. oktobrī parakstīto nolīgumu uh, starp komitejām, kas pārstāv prezidentu un de facto valdību, tā sauktā San Jose uh, nolīguma ieviešanai būtu jārada vajadzīgais ietvers, lai uh, atjaunotu demokrātiju un konstitucionālo kārtību Hondurasā, bet tur nav panākts progress. Nacionālās vienotības valdība, kas tika nominēta 5. novembrī, to prezidents Zalijā noraidīja. Papildus tam kongress vēl nav lēmis par viņa atjaunošanu amatā, un tas e, varētu novest pie tā, ka netiks atzītas vēlēšanas 29. novembrī. Uh, svarīgākais elements, lai iziet no krīzes, ir šis vēlēšanas. Tāpēc mēs kopā ar prezidentūru esam aicinājuši visas puses pēc bez kavēšanās ieviest visus nosacījumus, kas ir šajā nolīgumā. Un tas ir priekšnosacījums, lai atgrieztos pie um, normālām attiecībām, arī runājot šeit par mūsu attīstības sadarbību. Eiropas komisija ir pilnībā atbalstījusi mediācijas centienus, ko ir centies īstenot Kostariks prezidents, un Āfrikas, es atvainojos, Amerikas valstu organizāciju. Uh, tur ir arī dažādi centieni izdarīt spiedienu uz uh, attiecīgajām pusēm, lai rastu risinājumu. Uh, vēstnieks tika izsaukts uz konsultācijām un arī citu uh, Eiropas Savienības valstu vēstnieki ir atstājuši valsti. Uh, Runājot par atbalstu maksājumiem un attīstības palīdzību, izņemot uh, sadarbību ar uh, pilsonisko sabiedrību un humanitāro palīdzību, tad šī pirmkārt nosauktā palīdzība ir pārtraukta. Uh, lai nosūtītu novērēšanas uh, misiju, uh, tika paredzēta šāda misija uz vēlēšanām, bet tas tika atcelts. Mēs šo krīzi uh, uzskatām ļoti, par ļoti nopietnu krīzi, jo tas ir solis atpakaļ demokrātiskajā attīstībā ne tikai Hondurasai, uh, bet arī visai Latīņamerikai. Es gribētu šodien vēlreiz atkārtot, ka komisija atbalstīs politiskās situācijas normalizēšanos, un, lai to darītu, uh, pusēm ir jāievēro nolīgums – Protams, ka laika nav daudz un nav tāpēc eh, iespējams nosūtīt eh, novērošanas misiju uz vēlēšanām, bet eh, divi eksperti tika nosūtīti no komisijas un tie paliks tur piecas nedēļas un viņiem ir jāziņo par vēlēšanu procesu un jāsniedz padomi par iespējamiem pasākumiem pēc vēlēšanām. Ja politiskā situācija to atļaus, atļaus aktīvāk iesaistīties, uh, Eh, tad komisija ir paredzējusi finanšu atbalstu eh, eh, vēlēšanām sadarbībā arī ar ANO. Un komisija ir gatava arī atbalstīt šo valsti, ja būs labi ap, ap, labvēlīgi apstākļi. Mēs atbalstīsim visus centienus, kuru mērķis ir atjaunot demokrātiju Hondurasā. Paldies, komisārs kundze, un tagad uh, uzstāsies runātāji no politiskajām grupām. Vispirms Eiropas tautas partija, Pēterlis kungs, divas minūtes lūdzu. Hvala lepa, gospod predsednik. Paldies, priekšstādātāji kungs augsti godātā komisāras kundze, dargie kolēģi un kolēģis. Pirms eh, mēneša arī man pašam bija iespēja novērtēt politisko situāciju Hondurasā. Es biju tautas eh, partijas grupā, kas apmeklēja šo valsti. Mēs apmeklējām prezidentu Arijas eh, kungu, un viņš mūs iepazīstināja ar Hans San Jose nolīgumu. Mēs runājam arī ar ārlietu ministru, ar Mišeletī kungu, mēs runājam ar tiesnešiem, ar konstitucionālās ties, ties, tiesnešiem un ar uh, prezidenta amata kandidātiem, kā arī ar citiem nozīmīgiem um, sabiedrības pārstāvjiem. Šajā valstī nozīmīgi ka loma tika piešķirta mūsu mm, delegācijai un sarunām. Es domāju, ka uh, pēc Zelājas uh, kunga prezidenta atcelšanas mm, nozīmīgi būtu nodrošināt to, lai nesāks vardarbība. Mēs uh, likām uzsveru uz to, ka jāveicina dialogs. Uh, un tas ir arī tas, ko piedāvāja prezidents Arijas. Domāju, ka mums e, jāprasa politiska nolīguma pieņemšana vēlēšanas 29. novembrī nav politisku izmaiņu rezultāts. Šīs vēlēšanas e, tika paredzētas jau iepriekš. Vēl e, tad, kad prezidents Zelāja uh, strādāju pēc notikumiem jūnijā, netika citi jauni prezidenta amata kandidāti izvirzīti. Un prezidenta amata kandidāti paši teica, ka viņi nevēlas, lai politiskā krīze samazinātu vēlēšanu nozīmi. Hondurasa ir uh, Dienvidu Amerikas valsts, ar kuru Eiropas Savienība grib noslēgt nolīgumu. Sarunas ir pārtrauks. Uh, Honduras politiskā attīstība ir Eiropas Savienības interesēs, tādēļ es domāju, ka ir nozīmīgi, lai mēs nosūtītu vēlēšanu novērotājus. Paldies! Priekšstādātājs, paldies Peterlis kungs, tagad sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas vārdā Garsies kungs Janes Barnoevo. Priekšstādātāja kungs, es. Mm, uzklausīju komisārs kundzes eh, teikto un eh, gribu paust eh, sociālistu un demokrātu viedokli. Mēs redzam, ka tur bija valsts atvērsums un um, pastāv bažas, ka tas varētu būt tāds tā kā precedents gadījums uh, citām valstīm šajā reģionā. Eiropas Savienība nedrīkst klusēt, vērojot uh, šos uh, notikumus. Un uh, mēs redzam, ka jāstiprina Arijas kunga centieni paš pasludinātais de facto prezidents gan nav ievērojis tos tās vienošanās, kas tika sasniegtas pirms neilga laika. Ievērojot attīstību un situāciju un raugotos arī uz uh, vēlēšanām pēc brīža šīs uh, vēlēšanas nevar tikt atzītas, tās nevar vērtēt kā likumīgas. Šeit uh, starptautiskai sabiedrībai jābūt vienodai. Mums jānosūta vēlēšanu novērotāju uz šo valstu šiem uh, parlamentam jācīnās par cilvēktiesībām, demokrātiju, tiesisku valsti. Mēs vēlamies to visā pasaulē. Un šodien Vaclavs Havels arī uz to norādīja. Mēs esam visi demokrāti, mēs gribam atbalstīt brīvību un demokrātiju. Ja mēs runājam par citām valstīm pasaulē, tad mums jāskatās arī uz šo valsti. Mēs nedrīkstam Mm, nekādus ideoloģiskus apsvērumus uh, uh, likt priekšplānā. Nav lielāka brīvība ne pa labi, ne pa kreisi. Šis varētu būt precedenta gadījums, kas varētu būt ļoti sarežģīts un varētu būt apdraudējums. Tādēļ mums ir jārīkojas. Paldies! Tagad priekšsēdētājs. Nākošā runātāja Bilbao kundze. Paldies, priekšstādātāji kungs, 30. oktobrī konfliktējošās partijas parakstīja vienošanos, proti San Jose vienošanos, un tur tika runāts par to, ka līdz 5. novembrim tiks izveidota, vieno, tiks izveidota vienotības un izlīguma valdība, un Salaja būs prezidents līdz vēlēšanām. Bet kas tad notika? Migalētī kungs. Uh, ir izveidojis valdību, bet uh, neiesaistījis Laija. Viņš nav pārņēmis valdību at atpakaļ. Līdz ar to redzam, ka līgums nav ievērots. Situācija ir vēl pasliktinājusies. Daži kandidāti pat ir atsaukuši kandidatūras, jo domā, ka apstākļi nav demokrātiski. Arī uh, Vardarbības uzliesmojumi ir redzēti, kāds pilsētas domas mērs ir nogalināts, jo bija opozīcijas pārstāvs, un starptautiskā sabiedrība tagad ir aicināta aktīvi rīkoties. Apvienoto nāciju un arī Amerikas valstu organizācijas priekšsādētājiem jāsadarbojas. Uh, Mums visiem jāaicina ievērot šo sasniegto nolīgumu un salājas atgriešanos pie varas, lai mm, dem, vēlēšanas varētu būt demokrātiskas. Mēs pieprasam, lai abas puses atgrieztos pie dialoga, lai arī uh, apstākļi aizvien vēl ir sarežģīti. Šeit ir nepieciešams starptautisks eh, sniegums eh, un diplomātiskas aktivitātes, lai eh, līgums tiktu ieviests spēkā. Un paldies priekšsēdētājkungs, ka nepārtraucāt mani. Priekšsēdētājs. Paldies. Tagad zaļajiem. Greze uh, uh, skundze vienu minūti. Dāmas un kungi, pēc uh, militāra apvērsuma un likumīgā uh, prezidenta atcelšanas no varas, San Jose līgums likās, ka būs laba ziņa, bet šis, šī cerība ir uh, izsīkusi. Un jaunā valdība uh, praktiski ir uh, pučistu izveidota. Tā ir nelegāla un uh, autoritāra. Eiropas Savienībai uh, bargi jāvēršas pret šādu attieksmi un uh, jāprasa, lai Zelai prezidents nekavējoties tikt atjaunots avatā. Uh, Šajā situācijā nedrīkst pieļaut uh, vēlēšanas, kuras organizē legāla diktatūra. 29. novembra vēlēšanas nevar tikt atzītas. Uh, lai arī Amer to uh, mm, teica arī Amerikas valstu organizācija, mums nevajadzētu nosūtīt vēlēšanu novērotājus. Un šīs praktiski ir tādas fantom vēlēšanas, neīsts vēlēšanas valstī tiek vairāk kā pārkāptas cilvēktiesības vairāk nekā jebkad. Eiropai jāaizstāja demokrātija un mēs uh, nevēlamies nekādus līgums ar nelegālu valdību, un ja konflikts turpināsies, tad jā, jāaizsāk sankcijas. Mums jāvērā tas un jārīkojas tā, lai uh, Honduras iedzīvotāji varētu vēlēt uh, brīvībā un atgriezties pie demokrātijas. Paldies! Priekšsētājs, paldies Grēzes kundzei! Nākošais. Grēzes kundze, es uh, saku priekšsēdētājs uh, aicinu. ECR politiskās grupas vārdā izteikties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 Pagaidiet brīdi, lūdzu. Okay. Lūdzu, jūs varat sākt no sākuma. Priekšsēdētāja kungs, godātā komisāre, es tiešām cienu savu kolēģi Jānesu Es pat esmu sakojis viņa karjerai, bet es nevaru viņām piekrist. Es nepiekrītu e, tam, ko viņš teica, kad viņš cinēja, citēja Vāclavu Havelu. Es biju viens no miljoniem cilvēku, kas izgāja ielās, kad e, Vāclavs Havels e, teica savas runas. Mēs stāvējām uz ielas, toreiz man bija 18 gadu, un mēs gribējām tikai vienu lietu. Mēs negribējām uh, uh, kaut kādu politisku nostāju ieņemt, mēs gribējām brīvas vēlēšanas. Un es domāju, ka tas bija tas, uh, uz ko mēs arī tagad vēršamies, cenšamies un par ko mēs varam vienoties. Un tad, kad mēs uh, uh, par to runājam, tad mēs domājam demokrātiju. Situācija Hondurasā nav vienkārša un mēs nevaram vienkārši arī vien pašu šo situāciju atrisināt. Mums tas viss ir jārisina un jāskata globālā kontekstā. Es domāju, ka Vēlēšanas būtu labs pirmais solis, un mums vajadzētu nosūtīt vēlēšanu novērēšanas misiju. Paldies! Un tagad eh, goja NGL grupas vārdā viena minūte figurēdo kundzei. Paldies, priekšsādātāji! 28. Eh, jūnijā notika militārs apsvērsums Hondurasā un eh, tika pārkāpts eh, nolīgums, kas tika pieņemts 30. oktobrī. Un eh, tagad šie, kas ir atbildīgi par šo valsts apmērsumu, tagad izmanto visādas metodas, lai neatjaunot amatā konstitucionāli likumīgo prezidentu Zelāja. Eiropas Savienībai ir uh, jāicina uh, to darīt, tātad atjaunot Zelājas kungu amatā. Ja tas netiks darīts, tad uh, šīs vēlēšanas, kas tiks organizētas, būs jāuzskata par nelegālām. Un uh, tas būs tāpēc, ka pilsoņi nevarēs pilnībā izmantot uh, savas pilnvaras, ja amatā neatgriezīsies likumīgi ievēlētais prezidents. Eiropas Savienībai vajadzētu ieņemt ļoti stingru nostāju un nosodīt uh, to darbību, kas ir atbildīga par militāro valsts apvērsumu. Būtu jāiestājas par pilnīgu demokrātijas atjaunošanu uh, Hondurasā, tāpēc arī nevajadzētu uh, nosūtīt novērētos uz šīm vēlēšanām, ja tās tiks rīkot šādā nelikumīgā veidā. Paldies! Un tagad pārējie runātāji. Vispirms divas minūtes uh, Kačmarēka kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundzes, dāmas un kungi. Iespējams, ka vēlēšanas varētu būt ceļš, kas eh, novestu, eh, kas ļautu atrisināt politisko krīzi, bet arī vēlēšanas eh, Polijā pirms Berlīnas mūras krišanas bija nebija demokrātiskas tomēr tās sasniedza savu mērķi. Bet, lai vēlēšanas varētu ņemt vērā, jāņem vērā, ir jāievēro politiskās apņemšanās, kuru ietvaros tiek rīkotas šādas vēlēšanas. Bet problēma rodas tad, kad šie līgumi ir jāinterpretē. Un lai šīs dažādās interpretācijas nepārvērstos par konfliktiem, jābūt labajai gribai no abām pusēm strīdas situācija. Šai gadījumā tas attiec uz Honduras. Bez labās gribas no abām pusēm vēlēšanas nenotiks, vai arī tās neatbildīs tām cerībām, kuras cilvēku uz tām liek. Tāpēc es aicinu izrādīt labo gribu, īpaši eh, tāpēc, ka pagātnē gan uh, eh, Mikeletī, gan Zelāja ir izdarījuši kļūdas, un šīs vēlēšanas ir iespēja labo šīs kļūdas, un mums jāizdara spiediens, lai tas tā notiktu. Eiropas Savienība atbalsta šo procesu, un es par to esmu gandrīz, kāpēc mēs atbalstām šo procesu, tāpēc, ka mēs uh, ticam, ka demokrātija ir vislielākā vērtība. Šodien šeit tika pateikts, ka mums ir jāraugās ļaunumam acīs, jo ļaunums izmantos katru iespēju doties tālāk. Un šī situācija Hondurasā ir pagaida situācija. Tā nedrīkst turpināties, un es domāju, ka vēlēšanas ir iespējas mainīt situāciju. Paldies, saka priekšsēdātājs. Divas minūtes Boskurt kundzei. Paldies, priekšsādātāji. 28. jūnijā likumīgi ievēlētais prezidents Zelāja tika uh, atcelts no savām at militis, uh, mi, militārā apvērsuma rezultātu. Un to mēs nevaram atbalstīt mēnešiem ilgi ir ilgs eh, dialogs, un pirms divām nedēļām Cent Amerikas valsts organizācija uzstājas to, lai tiktu panākts, panākt vienošanās, kas tad eh, nodrošinātu demokrātijas un likumības ieviešanu šai valstī. Un tik pieprasīts, lai tiktu izveidota vienotības valdība. Šis uh, nolīgums varētu arī, mm, varētu arī piešķirt likumīgo spēku nākošajām vēlēšanām, taču, diemžēl, šis līgums netika īstenots. Mums ir jāpieprasa, lai šis līgums tiktu ievērots un lai tiktu uh, ieviesta situācija, kas bija pirms militārā apvērsuma. Uh, cilvēki, kurus, eh, kur visvairāk cieš no šīs situācijas, ir nabadzīgie cilvēki Hondur, Hondurasā, un tas arī var atstāt ļoti sliktu iespaidu uz vispārējo uh, iekļaušanās uh, procesu Latīņa Amerikā. Tie deputāti, kas uzskata, ka mums vajadzētu atzīt uh, šīs, tie deputāti, kas uzskata, ka vajadzētu atzīt šīs vēlēšanas, uh, Tiem es gribētu sacīt, ka mums ir jāmēģina darīt viss, lai atjaunotu demokrātiju šai valstī. Zelai un Mikeletī nebūs nekāda pamata atgriezties pie pārunu galda, ja mēs atbalstīsim šīs vēlēšanas, un tad mēs drīzāk sniedzam nevis atbildi, bet tikai palielinām šo problēmu. Paldies, Boskurtas kundze, saka priekšsēdētājs. Un, Un tagad uh, uz minūti Maier kungs. Es gribētu sveikt eh, komisiju un padomi par to, tā ir sakrā, ka tie, ka tās vienbalsīgi ir nosodījusi militāro apvērsumu Hondurasā. Un tās ir arī pieprasījušas eh, Zelājas atjaunošana amatā. Bet man tiešām ir eh, kauns par to, ka šis parlaments vēl nav nosodījis šo militāro apvērsumu. Un galvenais, ka tā ir Eiropas tautas partija, kas to vēl nav izdarījusi. Šodienas debatēs Eiropas tautas partija uzskata, ka cilvēks, kas atbildīgs par militāro apvērsumu, ir uzskatāms par nopietnu partneri. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Mēs nevaram pieņemt novembra vēlēšana rezultātus, jo skaidrs, ka tās norisināties tajos apstākļos, kas ir pilnīgi nelikumīgi. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad divas minūtes. Itur Gaiza kungam. Paldies, priekšsādātāji! Eh, daži kreiso spēku pārstāv šajā parlamentā ir izmantojuši ļoti spēcīgus argumentus, lai eh, nosodītu militāro apvērsumu, bet es arī gribētu, lai viņi izmanto šādu pašu, šādu pašu stingrus argumentus runājot par uh, Kubu, par situāciju, demokrātisko situāciju tajā. Uh, Un tagad, kad mēs uh, svinam Berlīnas mūra krišanu, tas ir jo īpaši svarīgi. Tas, kas notika šajā valstī, un arī paraugoties uz uh, nākošajām vēlēšanām Hondurasā, jāņem vērā, ka vēlēšanas, iepriekšējās vēlēšanas notika pirms 16 mēnešiem. Un eh, šie tiesneši tika izvirzīti zelāja režīma ietvaros, ne demokrātiskā procesā. Mums bija sākotnējās vēlēšanas, un daži kandidāti neatzina šo vēlēšanu procesu likumību. Un sarunu sēdēji abās pusēs izlēma tomēr atbalstīt šo procesu. Sarunu vedēji no Zelājas puses nevarēja tomēr izlēmt, kurš tad būtu vienotās valdības pārstāvis. Un Eiropas tautas partija iestājas par brīvām vēlēšanām, demokrātiskām, un tāpēc mēs gribam nosūtīt savus novērotājus, lai pārliecinātos par to, ka tās ir godīgas vēlēšanas. Un kad mūsu pārstāvis devās uz Honduras, tad viņš pieprasīja, lai būtu novērētāji no Eiropas parlamenta. Un uh, šīm vēlēm mums ir jāsūta savu no, uh, novērotāju uz šo valsti. Paldies ar priekšstādātājs un tagad brīvais mikrofons Sonikungs lūdzu. Paldies uh, priekšstādātāji. Es domāju, ka vēlēšanas, kas ir paredzētas 29. novembrī, ir iespēja Hondurasai, un mūsu pienākums ir nosūtēt uh, novērotājs uz šīm vēlēšanām. Uh, Nevis tāpēc, eh, lai tās leģitimētu, bet eh, lai paraudzītos, kā tur tās notiek uz vietas. Un gribētu arī teikt, ka vienas stundas attālumā no Hondurasas ir Kuba, Havana, kur 50 gadus nav notikušas vēlēšanas un kur komunisma režīms uh, Eh, apcietina cilvēkus bez tiesas prāvām. Daudzkārt mēs esam aicinājuši atbrīvot cilvēkus, kas ir apcietināti. Mēs pat eh, piešķīrām Saharau balvu sievietēm Baltā, un viņas pat nevarēja saņemt šo balvu, jo viņas neizlaida no valsts. Es gribētu aicināt eh, komisiju un padomi un kreisos šajā parlamentā parūpēties arī par cilvēku brīvību Kubā. Paldies, Sonika kungs! Un tagad viena minūte Kortesa kungam. Jā, paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Es esmu ļoti nobazījies par šo te Sanhusē nolīgumu, ka tas netiek ievēro, ievērots. Panamā notika Eurolāt konference oktobrī, un mēs atkārtot nosodījām militāro apvērsumu. Uh, un atbalstījām Amerikas valstu organizācijas veiktos centienus. Mēs, protams, atbalstām mieru un dialogu, un situācija Hondurasā ir kritiska, ne tikai politiskā līmenī, bet arī socioekonomiskā situācija ir kritiska. Ārējais parāds un uh, ekonomikas krīze ļoti apgrūdina, apgrūtina šīs politiskās krīzes atrisināšanu. Šis parlaments uh, uh, ir atbalstījis demokrātiju, mums vajadzētu turpināt aicināt atjaunot demokrātiju Hondurasā, un Zelais kungs būtu jāatjauno amatā. Paldies, uh, saka priekšsēdētājs. Tagad viena minūte nākamajam runātājam Lunačeks kundzei. President. Jā, paldies, priekšstādāja kungs. Es gribētu šodien, šajā dienā, kad Vaclavs Havels uzstājās šeit parlamentā, viņš runāja par brīvību Austrum Eiropā, kas tika izcīnīta pirms 20 gadiem. Visus tos no tāds partijas rindām, kas iestājās par to, lai Eiropas Savienība nosītītu vēlēšanu novērotājus uz šīm valstīm. Es viņiem vēlos uzdot jautājumu, ko jūs būtu teikuši, ja Eiropas Savienība teiktu, jo tā nosūta nosūtīs uh, um, vēlēšana novērotājs uz uh, kādām no nelikumīgiem valstīm, kur um, nav brīvības, uh, kur valda vardarbība, nedrošība. Ko jūs toreiz būtu teikuši pirms vairāk nekā 20 gadiem, ja Eiropas Savienība teikt, jā, mēs nosūtīsim uz turienu vēlēšanu novērotājs, jo režīms saka, ka viss ir kārtībā jūs uh, būtu uh, teikuši, ka Eiropas Savienībai nevajag nosūtīt uz turienu vēlēšanu no, uh, vērotājs, un tādēļ jūs, dāmas un kungi, no tautas partijas es prasu no jums, lai jūs pielietot tādus pašus kritērijus attiecībā uz Honduras, proti nesūtīt vēlēšanu novērtotājs uz neliklīgām vēlēšanām. Paldies komisijai, ka tā pārstāv tieši tādu viedokli. Paldies. Señora uh, comisaria. Paldies, Lunāček. Uh, kundzei tagad vārds komisārai lūdzu. President. Priekšsēdētāji, paldies. Es uh, diezgan īsi izteikšos, nevis tāpēc, ka es neuzskatu, ka šis jautājums būtu svarīgs, bet uh, drīzāk tāpēc, ka ir jau vēls. Es ar lielu interesi uzklausīju šos te kaislīgos izteikumus no deputātu puses un bažas, kas tika paustas par uh, tām attiecībām, kādas mums ir īstermiņā jāveido ar šo ļoti nabadzīgo valsti kas uh, atklāt sakot, uh, būtu jāatgriež normālā situācijā pēc iespējas drīzāk. Uh, Bāžas, eh, kas bija deputātiem eh, dažādu eh, pārliecību dēļ par šo te lomu, kādu mēs spēlējam, kā Eiropas Savienība gaidāmajās nedēļās, gaidāmajās vēlēšanās un bažas par to, lai būtu pareiza šī loma, un par to es arī gribētu runāt ar kolēģiem. Un nav pārsteidzoši, uh, Eh, tas, ka eh, ir, protams, jānovēro situācija Hondurasā, jānodrošina, lai mēs zinātu, ka, eh, kas notiek, lai varētu spērt vajadzīgos soļus un sniegt atbalstu lai varētu mierīgi atrisināt šo krīzi pēc iespējas ātrāk. Kā jau teicu, šī ir nabadzīga valsts un šīs krīzes atrisināšana uh, bija jau sen jāveic. Uh, Es eh, tiešām uh, gribu aicināt atbalstīt mūsu darbu, lai censtos panākt risinājumu un panāktu to, ka Hondurasā uh, atkal ir stabila situācija pēc iespējas drīzāk. Paldies, komisārs Kundze! Līdz ar to mēs noslēdzam šo darbkārtības punktu, un nākamais punkts ir komisijas paziņojums par izcelsmes norādi Made in Tagad uh, dod vārdu komisārai, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels gandarījums, ka